strādās tās darbinieki un vadība. Un, protams, arī visi iesaistītie partneri. Um, es domāju, ka nebūs arī īpaši nozīmīgi, no kādām valstīm vai ar kādu pilsonību tur strādās cilvēki. Ir jābūt pārstāvētai visai Eiropas Savienībai un ir jāvēršās pret protekcionismu. Uh, Ja izveidojot Eiropas darba iestādi, mēs īstenojam ļoti nozīmīgu soli. Aps, apsveicu referentu. Tagad Marijas kungs lūdzu. Paldies! Eiropas Savienība neatbalsta Eiropas minimālās algas izveidi un nav arī pieņēmusi Eiropas likumus, uh, par um, vienādu sociālo atbalstu bezdarbniekiem. Klasisks piemērs ir direktīva no 91. gada par nedrošiem, uh, nedrošām darba attiecībām. Un uh, šeit Eh, tieši izglītības jomā strādājošie kļūst par ķīlniekiem un saņem ļoti mazu algu. Mēs uzskatām, ka Eiropas darba iestāde būs tikai jauna birokrātiska iestāde, vēl klāt pie esošajām, un eh, tās uzdevums būs pārņemt darba uh, Uh, dalību valstu pilnvaras, kas uh, īsti nav vajadzīgs. Teisens kundze, lūdzu, jūs varbūt, es tagad jums ir iespēja teikt noslēgumu vārdus. Paldies, priekšsēdētāji, godātā prezidents kundze, godātie deputāti. Kā es jau sacīju, mūsu priekšrelikums par Eiropas darba iestādi ir pēdējais solis likumdošanas Uh, reformas procesā, veicinot strādājošo mobilitāti. Es pieķeroties pie šī portfeļa, es zināju, ka strādājošo mobilitāte nav tas vieglākais jautājums, bet pēc uh, direktīvas par strādājošo nosūtīšanu jums ir iespēja balsot par Eiropas darba iestādi, uh, kuras uzdevums būs nodrošināt vienādas iespējas visā Eiropas Savienībā. Diemžēl šobrīd uh, tiem, kas piedalās likumdošanas izveidē, nav bijis iespējas vienoties par sociālās apdrošināšanas vienotu sistēmu. Es gribētu aicināt jūs pozitīvi balsot par Eiropas darba iestādi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Miljonu cilvēku, kuri uh, sastopās ar vai kuri izmanto strādājošo mobilitāti ikdienā, gaida labākus noteikumus. Brīvā pārvietošanās uh, ir viens no pamata principiem Eiropas Savienības izveidē, un joprojām tāds ir. Mūsu dalībvalstu ekonomikas ir cieši savijušās pateicoties strādājošo mobilitātei. Ir nodibinātas daudzas saites starp dalībvalstīm, starp tautām, starp cilvēkiem. Uh, Un mūsu uzdevums veidojot šo iestādi ir veidot labākus apstākļus, veicināt strādājošo mobilitāti atbilstoši noteiktiem principiem. Un, protams, ka bija jāveic šī, šis reformu process, kurš cerams gūs atbalstu visā Eiropā, lai kur tas arī būtu. Es aicinu jūs regulas projektu atbalstīt. Paldies, un tagad Lenārs kungs lūdzu divas minūtes. Paldies! Eiropas darba iestāde būs ļoti nozīmīga. To mēs dzirdējām jau šajās debatēs. Ļoti daudz kolēģi izteicās par to. Es gribētu teikt, ka šī ir ļoti laba, svarīga diena. Mēs veidojam Eiropas darba iestādi un līdz ar to mēs speram nozīmīgu soli Eiropas darba tirgus virzienā, kas būs tiešām pilnīgs un sociāli taisnīgs. Uh, darba tirgū pateicoties jaunajām normām, nebūs sociālā dempinga, nebūs neaizsargātu uh, pašnodarbināto un ir ļoti daudz citu uzlabojumu. Un es domāju, ka pie darba mēs varēsim ķerties ļoti drīz, un mēs pierādīsim, ka Eiropas Savienība spēj ņemt vērā pilsoņu intereses un rīkoties atbilstoši tām. Uh, Vēlreiz paldies komisārei Taisenai, paldies Rumānijas prezidentūrai un visiem kolēģiem, kas palīdzēja un piedalījās šajā darbā. Es ceru, ka jūs neatkāpsieties no, no savas apņemšanās un mēs sekmīgi strādāsim turpmāk. Liels paldies! Paldies, debatas ir beigušās un un balsošana būs pēc neliela brīža. Buenos días, señorías. Paldies! Oi, labdien, dāmas un kungi! Pirms mēs ķersimies pie balsošanas, es gribu teikt dažus vārdus. Gribu sveikt Gretu Tunbergu. Galerijā mums ir ļoti cienījama viešņa. Es domāju, ka jūs visi zināt, par ko es runāju. Tā ir jauna meitene no Zviedrijas, kas ir izrādījusi lielu drosmi un pateicoties savai darbībai ir kļuvusi par simbolu cīņai pret klimatu pārmaiņām. greta thunberg nos urge a nosotros los legisladores Greta Thunberga aicina mūs kā likumdevējus un arī uzņēmējus un pilsoņus vispār aktīvāk darboties pret klimata pārmaiņām. Šajā sasaukumā Eiropas parlaments ir apliecinājis, ka vēlas pieslēgties aktīvi šim procesam un aktīvi ir strādājis tā labā. Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība ir nozīmīgi jautājumi. Mēs esam strādājuši ar kaitīgo izmešu jautājumiem, kas saistās ar automobīļiem un ilgtspējības labā mēs esam arī aktīvi iestājušies par to, lai Parīzes nolīgums tiktu ratificēts pēc iespējas ātrāk. Un šeit klāt bija arī ANO ģenerālsekretārs, kad mēs par to balsojām, bet, protams, ka mums ir jādara vairāk visos līmeņos, arī Eiropas un katras dalībvalsts un katras pašvaldības līmenī. Uh, Mēs negribam, lai eh, temperatūra pieaug vairāk par pusotru grādu, un, jo, jo tam būs ļoti nelabvēlīgas sekas. Un šodien Greta Thunberga uzstāsies NV komitejā pulksten divos. Tā ir atklāta sanāksme. Visi ir uh, ielūgti, kas vēlas uh, šo runu dzirdēt, un vēlreiz sveiksim ar aplausiem Gretu Thunbergu. Prusta kungs lūdzu vārdu, lūdzu. Monsieur le Président, euh, chers collègues. Prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Vakar kato, kato, katoļi un Parīzes iedzīvotāji piedzīvoja Parīzes Dilmānas katedrālas degšanu un runāju ne tikai kā Francijas delegācijas pārstāvis, bet arī visu jūsu vārdā, kā Francijai, tā arī visai kristīgajai pasaulē tas ir smags zaudējums. Mēs esam zaudējuši vai vismaz piedzīvojuši degām Eiropas kultūrālā mantojuma citadeli. Paldies visiem! ugunsdzēsējiem, kuri visas naktas garumā cīnījās pret liesmām un panāca to, ka katedrālas sienas palika stāvām. Šobrīd iespējams mums ir jāpiemin, kā tie katedrālas cēlāji, kuri gadsimtu gaitā cēla šo brīnumu, un pieminēsim, vai vismaz domāsim par tiem, kuri cels katedrāli pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par tās atjaunošanu. Kā jau Viktors Sigo savā romānā Parīzes Diamāns katedrāle ir rakstījis, katedrāle veido ļoti daudz gadsimti. Paldies visiem, kuri ir izteikuši savu līdzjūtību katedrālei. Senjor Kavada. Kavadas kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Es vēlējos piebilst vēl vienu momentu. Tas prasīs 15 uh, eh, sekundes. 12. gadsimtā, kad uh, tika uzsākta katedrālas celtniecība, tad amatnieki, kuri piedalījās tās celtniecībā, ieradās no visas Eiropas. Tie nebija tikai francūži. Uh, Tie bija spāņi, itāļi, tie bija visi rietumu civilizācijas labākie amatnieki, kuri ieradās, lai celtu šo katedrāli. To arī vēlējos pateikt. Prieksēdētāja kungs, šajā, man, šajā sasaukumā es esmu strādājis ētikas komitejā kopā ar četriem citiem deputātiem. Un šajā sasaukumā mēs izteicām savas šaubas par to, vai lobētāju ietekme mūsu institūcijā ir adekvāta. Un e, par intelektuālā īpašuma tiesībām balsojums arī pierādīja, ka lobbyisti, kuri šobrīd gandrīz ir pārņēmuši mūsu institūciju un lielā mērā ietekmē arī parlamenta balsojumu, es e, pieprasu, lai jūs nākamajam parlamentam pieprasītu visus lobētājus parlamentā publiskot. Un lai šie noteikumi lobētāju darbībai parlamentā vienreiz un par visām reizēm tiktu atrunāti. Paldies! Gracias. Pasamos. Paldies! Un tagad balsosim. Sāksim ar Vikstrēmas kundzes ziņojumu kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību personāls balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Ambotado, se cierra la votación. Beidzam balsot. Pieņemts. 492 balsis par, 109 pret, 35 atturējās. Pirmais lasījums ir līdz ar to noslēgts Eiropas parlamentā. Nākamais ziņojums - Rozjēras kundze ziņojums. Taisens kundze lūdzu vārdu. Lūdzu. Godātais priekšēdētāji, komisija atbalsta uh, rekomendāciju piekrist Eiropas Savienības pievienošanās Ženēvas aktam par cilmes vietu nosaukumiem un geogrāfiskās izcelsmes norādēm, bet ņemot vērā Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci, komisija piekrīt šajā gadījumā tam, ka septiņas dalībvalstis, kas pieder pie Lisabonas nolīguma, var pievienoties Ženēvas aktam, un es atsaucos uz komisijas atzinumu par šo jautājumu, ko saņēma gan padome, gan Eiropas parlaments. Paldies! Tagad balsosim. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad nākamais Rozjēras kundzes ziņojums. Sākam balsot. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts komisijas paziņojums, kas par pret atturas pieņemts. Parlaments ir noslēdzis šo, doku, šī dokumenta pirmo lasījumu. Radoša ziņojums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Forences ziņojums, personāls balsojums, sākam balsot. Forences kundze lūdzu divas minūtes. Paldies priekšādātāji. Gribētu pasvītrot, ka šeit runa ir par olīveļas ražošanu, kas ir ļoti nozīmīga ražošanas nozare dienvidos, sevišķi Itālijā. Tas ir nozīmīgs eksporta produkts, un šobrīd mēs ļoti ciešam no uh, sala sekām, un Eiropas parlaments bija par to, ka Eiropas parlaments uh, šeit aktīvi iesaistītos šī startautiskā nolīguma uh, īstenošanā, bet, diemžēl, šeit bija vērojama vilcināšanās, un tas nav saskaņā ar um, efektīvu tirniecības politiku. Es aicinu parlamentu uh, uh, aktīvi izplatīt arī informāciju par to, kas notiek šajā jomā. Paldies! Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Taranda ziņojums. Taranda kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi. Es zinu, cik ļoti mums nepatīk klausīties referentu uh, uzrunās, bet diemžēl man ir šodien jārunā. Mēs zinām, ka policistiem jokus labāk nestrā, nestāstīt, bet šodien mēs runājam par. Es gribu teikt, ka Igaunijas, Somijas un Ungārijas vārdā es negribētu apšaubīt, ka politiķi ir neefektīvi un nespēja darīt neko citu, bet es domāju, ka veids, kā tiek izvēlēti revīzijas palātas locekļi, ir tālu no ideālā. Es gribētu ieteikt šeit sekot īrijas piemēram, īstenot uh, konkursu saskaņā ar 25, 255. pantu Eiropas saimnības līgumā un Kāpēc nevar, teiksim, ieviest tādu rotācijas sistēmu rovīz, revīzijas palātas locekļu iecelšanā? Lūdzu, balsojiet tā, kā referents vēlas, bet Rumānijas un Horvātijas uh, pieeja nav bijusi atbilstoša Eiropas Savienības eh, standartiem. Gracias. Paldies! Un tagad balsosim. Cerramos la votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Informe Taran, propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas. Nākamais Taranda ziņojums. Lūdzu. Like to... <clears throat> Gribētu atgādināt kolēģim, ka šodien mēs balsojumu izmantojot parasto procedūru un viņa izteikti ideoloģiskā uzruna, to vajadzētu ignorēt Eiropas parlamentā. Balsosim eh, saskaņā ar sasniegumiem un nopelniem. Paldies! Un tagad balsojums. Sākam balsot. Personāls balsojums. Lūdzu. Ivanas Maletičas iecelšana revīzijas palātas locekļa amatā. Beidzam balsot. Pieņemts. Informe Rosier, acuerdo provisional. Nākamais - Rozieras ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas paziņojums 156. kas par pret atturas pieņemts. Pirmais lasījums līdz ar to ir noslēgts. Klinca ziņojums. Personāls balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu. Can I have the floor? Lūdzu, vai es drīkstu lūgt vārdu? Eh, eh, Godātie kolēģi, pēc 15 gadu darba parlamentā es to atstāšu, Tāpēc šie divi ziņojumi šodien ir mani pēdējie. Ši, darbs ar šiem ziņojumiem parādīja, ka parlaments spēja rast kompromisu atšķirībā no ļoti daudziem nacionāliem parlamentiem. Daudzi no jums strādās arī nākamajā sasaukumā. Es gribētu jūs aicināt neatkāpties uh, no Eiropas uh, Savienības projekta tālākas attīstīšanas. Mēs esam ļoti daudz ieguvuši pateicoties Eiropas projektam, un mūsu bērniem tas, mums šis projekts jāatstāja labā stāvoklī. Bez Eiropas Savienības mums nebūs labas nākotnes. Paldies! Gracias, Paldies, referent kungs! Pirmais lasījums līdz ar to ir noslēgts. Nākamais klinca ziņojums personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums ir bei, pabeigts. Pētera Saimona ziņojums lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts parlaments noslēdzis pirmo lasījumu. Vēlreiz nākamais saimona ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums noslēgts. Hekmarka ziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Hekmarka kungs, lūdzu. Tāpat kā Misters Klinca kungs, es gribu pateikt lielu paldies par brīnišķīgiem 15 gadiem. Paldies par draudzību, ko jūs man piedāvājāt, neraugoties uz politiskām viedokļu atšķirībām, Eiropa nozīmē daudz brīvību cilvēkiem. Tā ir uh, lieliskā savienība, kas fascinē cilvēkus. Dažkārt mē, mums bija domstarpības, bet mums ir kopīgs mērķis un kopīgi uzdevumi. Liels paldies par brīnišķīgiem 15 gadiem, un es ceru, ka mani ziņojumi palīdzēs padarīt Eiropu stabilāku. Paldies! Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums ir noslēgts. Vēlreiz Hekmārka ziņojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā ir pabeigts. Nākamais Fernandesa ziņojums. Pirmais grozījums. Kas par? Pret? atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā ir pabeigts. Karasa Beresas ziņojums, otrais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Pabeidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā noslēgts. Beres skundze, gribat vārdu? Paldies, prieksēdētājs kundze. Tātad tas, es gribēju pagaidāt kam, pagaidiet, kamēr nobalsosiet par visiem trim ziņojumiem. Es, atšķirībā no Hekmarka kunga, esmu strādājis parlamentā 25 gadus, un tie ir mani pēdējie ziņojumi. Uh, Vēlos pateikties visiem, ar kuriem man bija cīkstēšanās, vēlos pateikties visiem, ar kuriem mums izdevās rast Eiropējas risinājumu. Paldies visiem tulkiem, paldies visiem parlamenta ierēģiem un tajā strādājošajiem. Parlaments ir mainījies, mēs paši arī esam mainījušies, Eiropa ir mainījusies bet šis parlaments ir kļuvis par īstenu iedzīvotāju ievēlētu pārstāvi parlamentu. Un šobrīd mums ir jābeidz klausīties lobētāju balsīs. Šobrīd, kā jūs zinat, arvien vairāk ir tādu eiropiešu, kur iestājas par kopīgu eiropeisku nākotni, un tam šis parlaments ir stiprā pils. Turpiniet strādāt tāpat arī turpmāk. Paldies! Gracias. Paldies! Beres kundze. Karas Beres ziņojums. Lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums ir pabeigts. Atkal Karas Beres ziņojums, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā noslēgts. Nākamais Ferbera ziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums noslēgts. Nākamais Ferbera ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Līdz ar to pirmais lasējums ir noslēgts. Kalvēšam Bona ziņojums. Kalvē kungs lūdzu vārdu. Paldies, paldies. Saskaņā ar 59.3 punktu reglamentā es gribētu procedūru, kas atbilst personālam balsojumam. Par grozījumiem mēs varētu panākt vēl lielāku aizsardzību darba ņēmējiem, sevišķi tiem, kas atrodas nedrošās darba attiecībās. Tātad vispirms vēlos uh, balsojumu par procedūru. Paldies priekšādātāji Kalvēkungs tagad runā. Es uh, saprotu, ka nolūks ir labs un es saprotu, kāpēc šī prasība tagad nāk klajā, bet es domāju, ka lai parlaments darbotos um, tādā sabalansētā veidā un novērtētu darbu, kas ir paveikts izstrādājot šo ziņojumu, es gribētu vērsties pret prasību. Nemain, tātad es vēlos balsojumu, nemainot tekstu. Tagad personāls balsojums par Lopesas Perneho kundzes prasījumu. Lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Prasība ir noraidīta. Tagad balsosim par 134. personāls balsojumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas paziņojums, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums ir noslēgts. Kalvē kungs lūdzis vārdu. Runātājs nerunā mikrofona. Es šķiet, ka mans darbs tika sabotēts. Man ir 30 sekundes, ko es varu izmantot. Tā ir mana droši vien pēdējā uzstāšanās. Gribu teikt paldies visiem parlamentāriešiem, vienalga vai jūs atbalstījāt vai nē. Paldies Taisenes kundzei un Rumānijas prezidentūrai. Paldies visiem, kas piedalījās šai, šī jautājuma izstrādē. Un es ceru, ka Eiropas sociālā dimensija nostiprināsies, un es ceru, ka atstāšu par sevi labas atmiņas. Tagad Lenārs ziņojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts kopīgs 105. Uh, grozījuma priekšlikums par pret atturas. Pirmais lasījums līdz ar to noslēgts. Jā, paldies, <clears throat> priekšsēžkungs. Vēlējos sacīt, ka e, ieguldījām trīs gadu darbu, simtiem sēžu tika rīkots, mēs centāmies 16 gadus jau šo regulu grozīt. Ir runa par 30 atsevišķām regulām, kuras ir domāts ap, apkopot. Lūdzu jūs atbalst e, šai vienošanās, kas beidzot ir e, nodrošinājis sev plašu atbalstu. Priekšsēžkungs, es atsaucos uz reglamenta 59. pānta trešo punktu. Manuprāt, ir nepieciešams komisijas priešlikumu e, 5.1 pielikumā vēlreiz ņemt e, vērā, un es e, to vēlos darīt e, Nīderlandiešu zvenīgi tradicionālajā tērpā, jo, ja mēs trilogu priešlikumu pieņemsim, tās būs beigas e, ģimenes uzņēmumiem kas izmanto elektrisko impulsu zveju. Tieši viņu bērniem un bērnbērniem tā būtu nākotnes perspektīva. Tātad balsosim vispirms par grozījumu priekšlikumiem. Lūdzu, atbalst, lūdzu, piecelieties, ja jūs atbalstiet manu priekšlikumu. Priekšsēdis saka, bet nav kuģa. Kur ir kuģis? Kur ir laiva?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 trīsdesmit pieci. Esiet mierīgi, jums ir vairāk kā 38 deputātu atbalsts. Tātad pa jūsu priekšlikumu tiks balsots balsojumi pacījot rokas. Kas ir par? Žadokungs ordinaire. Chers collègues. Godātie kolēģi, tas ir neiedomājami, ka mēs balsojam, kamēr e, Eiropas e, e, vēlētāji vēlas, lai mēs iestājamies par dabu un pret lobētājiem. Par šo jautājumu runā visās dalību valstīs, un es vēlos, lai parlaments tomēr izpildītu savus solījumus mazajiem zvejniekiem, mazajām ekosistēmām, pret eh, lielajiem zvejotājiem, kuri vēlas tikai un vienīgi naudu un nospļaujas par visu pārējo mūs ieskaitot. Senjor Mato. Mato kungam vārds. Vēlos izteikties pret priekšlikumu kādēļ es neatbalstīju Vandālena kunga priekšlikumu. Jo tas bija vērsts pret uh, Eiropas parlamenta eh, ar vairākumu pieņemto lēmumu aizliegt elektriskā impulsa zveju. Lūdzu, balsosim pret Vandālena kunga priekšlikumu. Jā, mēs balsosim par Vandālena kunga priekšlikumu, kas atbalsta to Celiet rokas, kas ir pret. Atturas. Noraidīts. Tagad personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Priešlikums atbalstīts. Parlaments ir pirmo lasījumu beidzis. Levandovska ziņojums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums, pirmajā lasījumā pieņemts. Greslas kundzes ziņojums. grozījumi 1 līdz 4, 7 līdz 110, 107 e, līdz 140 pār pret atturas pieņemts, 5 pār pret atturas pārbaudam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts 111 par pret atturas pieņemts. Priekšsēdi saka 111 pārpret atturas pieņemts, 113 pārpret atturas pieņemts. 142 personām balsojumi sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 141. atkrīt līdz ar to, un tagad balsosim par komisijas priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Polspišīla ziņojums. Ceļam rokas par pret atturas. Pieņemts. Grapīnī ziņojums. Ceļam rokas par pret atturas. Pieņemts. pieņemts. Līdz ar to pieņemts. Mamikina ziņojums personāla balsojums e, par 42. grozījumu sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Mamikina kungam vārds divas minūtes. Paldies, kolēģi. Es vēlētos uzsvērt nu pat pieņemtā tiesība aktu nozīmi. Vitālo nozīmi, jo tas ļaus novērst teru uzbrukumu, kas tiek iznot ar pašdarinātiem spridzekļiem, kas ir prasījuši simtiem mūsu pilsoņu, līdzpilsoņu, eiropiešu dzīvības, kas būtu varējuši tau, tik taupīts, ja mums būtu stingrāk noteikumi šajā jomā. Bija grūti, bet steidzam um, regulēt šo tiešsaits uh, eh, pārdošanu, bet mums izdevās un esam guvuši mm, dokumentam 100% atbalstu Libe komitejas balsojumā, um, kas eh, apliecina uh, atbalstu un vēlreiz paldies ar referentiem par uh, labo sadarbības garu, atbalstu trilogu sarunām. Paldies vēlreiz! Paldies! Līdz ar to mēs arī čakunga ziņojums. 77. Eh, personbalsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 78. Ceļam rokas pār, pret. Atturas pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā beidzies. Lenārs ziņojums. Personāla balsojums. 326. Sākam balsot, beidzam balsot pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums iziet smelo ziņojums. 312 personu balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā noslēdzies. Kienges ziņojums 69 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā beidzies. Referenta lūdza vārdu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāj. Pieņemot šo regulu, mēs esam spēruši vēl vienu soli, e, lai risinātu problēmas migrācijas jomā. Paldies ēnu referentiem, kas atbalstīja ar lielu atbildības sajūtu jums eh, izdevās šo regulu kopīgi ātri pieņemt. Eh, Es ceru, ka atgriezīšos nākamā sasaukumā parlamentā, lai turpinātu darbu, kur esmu ar uh, dziļu atbildības sajūtu veikusi šajā sasaukumā. Paldies! Nākamais ziņojums, kas būs pēdējais Tūnas un Hoensteins kundzes ziņojums. Jums vārds, referents kundze. Jā, paldies. Dāmas un kungi, es neatvadīšos vai nevēlos atvadīties, vēlos turpināt cīņu par spēcīgāku Eiropas Savienību. Lūdzu, balsojiet pār šo priekšlikumu, kas glābs tūkstošiem eiropiešu dzīvības un arī aiztaupīs mums daudz avārisko mm, ievainojumus. Te runa par automašīnu vai mehānisko transporta līdzekļu tipa apstiprinājumiem, kas arī kalpos gājēju drošībai. Drošība ceļu satiksmē ir viens no piemēriem tam, kā Eiropas Savienība paaugstina mūsu drošību Tie ir konkrēti piemēri ikdienu, ikdienas dzīves. Tie, kas izstāsies no Eiropas Savienības, to sapratīs tikai tad, kad jau būs par vēlu, kad kaitējums jau būs nodarīts. Paldies, tagad 110. grozījums personāla balsojums atklāts. Beidzam personāla balsojumu. Pieņemts komisijas paziņojums 111. Pa, pa, pacim rokas pār pret atturas pieņemts līdz ar to. Arī šī tiesība akta pirmais lasījums ir beidzies.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 Señorías, damos paso ahora a las. E- Dāmas un kungi, mm, balsojumu skaidrojumu vārds Messeršmita kungam. Par uh, mm, Roziera ras ziņojumu. Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu. Messer Šmita kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs daudz šeit pļāpājam par iekšējo tirgu un pavisam mūsu kopā ir pusmiljards patērētāju. Cerams, ka iekšējais tirgus mūs padarīs kā bagātākus, tā arī drošākus patērētājus. Un tomēr tas iekšējo tirgu nepadarīs vienotāku, ja mēs uh, nepadarīsim arī noteikumus eh, vienkāršākus. Es jau vairākas reizes esmu sagatavojis ziņojumu par to, kā darība valsts mūs varēs, varēs īstenot tos noteikumus, kurus mēs paši pieņemam. Ja eh, mēs reāli skatāmies, kuras tad ir tās valstis, kuras eh, patiesībā sabotē iekšējā tirgus noteikumu īstenošanas, uh, Ja mēs vēlamies kā koleģialitāti, tā arī solidaritāti iekšējā tirgū, tad mums šīs eh, dalību valsts ir jāsoda. Gracias. Paldies, Šoidrovas kundze nākamā. Paldies, dārgie kolēģi. Es atbalstīju direktīvu direktīvu, tai ir svarīgs mērķis sargāt tos, kas ir uzzinājuši par Eiropas tiesību pārkāpumiem un par tiem ziņojuši. Tie ir cilvēki, tātad, kas ir šādu drosmīgu soli spēruši sabiedrības interesēs, šie cilvēki ir jāsargā, lai viņi nekļūtu par upuriem bet e, šī leģitīmā interese var nonākt arī konfliktā ar darba devēju interesēm. Tādēļ arī darba vietās ir jānodrošina ziņošanas iespējas trauksmes cēlējiem. E, šī direktīva neapgrūtinās mazo video uzņēmumu dzīves, es to apsveicu Es arī priecājos, ka darba ņēmēji tiek mudināti vispirms uzņēmuma iekšējās procedūras izmanto tikai tad publiskās. Paldies, Zdrojevska kungs. Priekšsēža kungs. Es nelūgtu vārdu, ja nebūtu bijusi vakardienas debate. Mani darīja bažīgu šīs direktīvas Eh, vai attieksmi pret šo direktīvu no ekstrēmistu puses. Viņi vēlas eh, gādāt, ka joprojām būtu eh, nesodāmība par šādiem pārkāpumiem. Ir jācīnās arī pret viltus trauksmes cēlājiem nu dien ir arī cilvēki, kas nepamatoti ceļ trauksmi pret uzņēmumiem vai fiziskām personām, kas var likt eh, arī uzņēmumiem bankrotēt. Paldies! Paldies, Morela kungs! Nous revenons de... Mēs eh, Eiropas Savienības parlamentā esam izveidojuši ārkārtīgi aizsargājošu tekstu eh, trauksmes cēlājiem, un eh, tomēr padome vēlējās aizsargājot Eiropas iedzīvotājus no tā, lai šie trauksmes cēlāji nevarētu Eh, griezties tūlīt pie tiesību sargājušām iestādēm, vispirms ir jāgriežas pie sava augstāk stāvošā. Viens ļoti pretrunīgs punkts eh, bija uh, slepenas informācijas izpaušana uh, kas tiek uzskatīti par uzņēmumu komercnoslēpumu. Var jau izprast šo punktu, un tomēr par Asanžu kungu runājot, par viņu šobrīd tiek runāts rā, daudz, viņš eh, tieši apējot šo principu griezās pie starptautiskās sabiedrības un nosodīja kriminālu pārkāpumus, kas tika īstenot Irākas kara laikā. Līdz ar to, ja mēs tiešām vēlamies iestāties par trauksmes cēlājiem, tad mums vajadzēja labāk pastrādāt, labāk. Paldies, man Mīkenkungs nākamais. Thank you, President. Paldies, priekšsēdi, kolēģi. Es tiesību pārkāpumi ir viens no veidiem, ko anti-eiropieši izmanto, lai kūdītu pret institūcijām, un mūsu normatīva akti šajā ziņā ir nepilnīgi. Taču nepilnības ir daudz vietu, un mums ir jāsniedz saviem pilsoņiem brīvība, aizsardzība, ja viņi ziņo par pārkāpumiem. Ja mēs vēlamies, lai Eiropieši aktīvāk līdzdarbotos ES politikā, mums ir jāsniedz viņiem attiecīgi instrumenti tādēļ. Mums, kas atbalstam spēcīgi integrētu Eiropu, ir jāuzņemās šīs cīņas vadība. E, slikta pārvaldība var parādīties dažādās veidos, piemēram, e, arī sliktais e, fondu pārvaldībām. Un visu šiem dēļ kolēģis balsoja pār. Paldies, Hanan kungs. Paldies, priekšsēža kungs. Pienāk brīdis, kad mēs apzināmies, ka esat viens no vecākiem deputātiem šajā parlamentā, kas ilgāk te strādājis. Atceros Tīlaka afēru, kad vārds žurnālists tika apcietināts, viņa uh, piezīmes tika eh, konfiscēts tādēļ, ka viņš bija krāpšana atklājis pret krāpšanas iestādēs. Un Esmu arī pietiekami vecs, lai atcerētos Andrēsen eh, eh, afēru, kad um, um, Eiropas komisijas uh, grāmatvedība tika izmeklēta un beigās uh, trauksmes cēlājs tika atlaists. Uh, nu, visas organizācijas aizstāv sevi, mm, tas ir ne tikai Briseles institūcijās, taču to vēl pasliktina Mm, eh, šī gandrīz vai reliģiskā ticība, kas ir cilvēkiem Eiropas projektā, kas eh, liek viņiem domāt, ka mērķētais no līdzekļus un ka eh, kritiķis var leģitīmi klusināt. Ja mēs no tā atbrīvosimies, tad daudz problēmas tiks arī atrisinātas. Paldies! Um, nākamais runātājs, nākamā runātāja Rohonenes kundze. Paldies! Paldies kapitāla un eh, citu noteikumu pārvaldības eh, pārkāpumi. Eh, šādas rīcības nosodīšana un publiskošana ir jāpasargā. Ja mēs varam ja trauksmes cēlāji varēs balstīties uz adekvātu tiesu sistēmu, tad viņi arī cels trauksmi, jo patiesībā nodokļu izvairi un šāda kapitāla pārvaldība nāk par ļaunu visai sabiedrībai, un e, izmeklēt ir jāsāk jau laicīgi. Es vēlos, lai trauksmes cēlāji varētu uh, tā tad nosūdzēt pārkāpumus, kā organizācijas struktūrās, tā arī tiesību sargājošajām iestādēm. Es esmu ļoti apmierināta ar to, ka beidzot mums ir Eiropas Savienībā izstrādāt minimālie noteikumi trauksmes cēlāju aizsardzībai, jo ir vesela virkne valstu, kurās likumā nav paredzēts vispār šobrīd nekas trauksmes cēlāju aizsardzībai, tāpēc direktīva pēc iespējas ātrāk ir jātransponē. Gracias, señor. Paldies. Polčāka kungs nākamais. Paldies, priekšsēžu.